gada sanāksmē kolēģis Karolīnas Grāsvanderis Hainces, eh, Stefano Maulo un Nikolaus Šuntis un uh, Auke Cilstras uh, pietiekams pārbaudīja un uh, atzina tos par spēkā esošiem. Grāsvanderis Hainces ar 9. jūliju, uh, Maulo kungu ar 13. jūliju, Šuntis kungu ar uh, darbiešu laiku no 20. jūlija un uh, Cilstras kungu ar 1. septembri. Tātad šie mandāti tiek pasludināti par spēkā esošiem. Vai kāds iebilst? Šo mandātu spēkā esamība līdz ar to ir apstiprināta. Attiecīgās Francijas iestādes ir izniegušas.